Jak państwo wiecie... Sākam sēdi. E, kā jūs zināt, e, šodienas darba kārtības pirmais punkts ir balsošana e, par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu. Padomas regulas priekšlikums 1234 2007 vienota TK regula un ar īpašiem, nu, par īpašiem noteikumiem dažiem lauksāniecības produktiem. Un tātad es atkārtoju, e, tātad De Castro kundzei vārds par šo regulu. De Castro kungs. I'm very sorry. I... Atvainojos. Kolīgi. Uh, eh, Proszę przedstawić opinię Komisji Rybołówstwa, która jest Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mums ir uh, lauksaimniecības komiteja un zivsaimniecības komitejas atzinums. Lūdzu. Pan De Castro. De Castro kungs, lūdzu. Ja. Signor Presidente. Signor... Priekšsēdētāja kungs. Komisāres kundze, mīļie kolēģi la drammaticità di questa crisi non smette di. Ah, protams līdzīgā veidā arī fermeri demonstrē savu uztraukumu par nākotni. Parlaments šo jautājumu jau ir skatījis. Mēs jau esam pieteikuši rezolūciju un komisijas priekšlikumi pagarināt uzglabāšanas periodus sieram un piena pulverim arī iet šai virzienā, taču mēs uzskatām, ka komisijas pasākumi nav pietiekami. Tāpēc ir jautājums, vai mums varētu būt steidzama apspriešana šajā gadījumā, un vai mēs varētu izdarīt grozījumus regulā 1234 un mēs varētu ārkārtas kārtībā mainīt šo sistēmu. Lauksaimniecības komiteja šo jautājumu apskatīja komisārs klātbūtnē. Mēs gribētu komitejas vārdā pateikties komisārei par to, ka viņi pievienojās mūsu darbam tūlīt pēc lauksaimniecības padomas Luksemburgā. Tas tiešām tiek novērtēts Vakar vakarā mums bija ļoti dzīves debatas un izskanēja daudz kritikas. Tika uzsvērts, ka komisija ļoti vēlu spērusi šo soli, pilnībā nesaprotot esošo krīzi, un tad bija iebildumi saistībā ar to, ka parlamentam nav nekādas iespējas veikt kādu darbību, tā jāveic komisijai. Un mums ir nepieciešama nopietna risinājuma meklēšana, un mēs par to visu vienojāmies. Taču jāatzīst, ka komisija ir veikusi zināmu progresu un soli uz priekšu, ņemot vērā parlamenta viedokli tā izstāstīja, kā šie 280 miljoni eiro varētu tikt īstērēti, par kuriem mēs balsosim ceturtdien. Arī tika runāts par mēriem, kādi tiks spērti, piemēram, siera uzglabāšanas, pagarināšana. Un uh, paaugstinātais uh, minimuma palīdzības līmenis līdz 15 miljoniem. Es domāju, ka tas joprojām ir par maz, taču, manuprāt, mums vajadzētu atbalstīt šo steidzamo soli. Pārāk daudz laiks ir jau zaudēts, mums jau uzņemās atbildība, jāpātrina šīs krīzes risinājums. Kolēģi, Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, mums būs līdz atbildība arī par lauksaimniecību. To mums vajadzētu atcerēties. Paldies! Paldies par jūsu teikto, dāmas un kungi! Tagad mēs pieņemam lēmumu par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu. Tas nozīmē, eh, runu laiks ir ierobežots uz trīs minūtēm. Kurš gribētu vēl izteikties par šo tēmu, atbalstīt vai būt izteikties pret lūdzu, kurš vēlas runāt? Ošin. Yes, please. E, pan jest, pan jest za czy przeciw? Vai jūs esat par vai pret? Vai jūs esat par vai pret? Es runāšu pret. Labi. Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi, mēs izsakamies pret steidzamības kārtu, bet ne jau tāpēc, ka mēs uzskatām, ka nevajadzētu steidzīgi rīkoties, bet gan mēs neuzskatām, ka komisija būs tā, kura pieņems pareizos mērus. Uh, Un mēs domājam, ka komisija pat laba nespēja un negrib risināt e, piena krīzi. Komisija nav problēmas risinājuma daļa, bet gan pati ir problēma. Tāpēc mums vajadzētu padomāt par to, e, par tām problēmām, kuras komisija rada, eh, palielinot kvatus. Ilgus mēnešus tā vispār nekustējās. Pirms četrām nedēļām komisāra teica, ka problēmu nav, tirgus uzlabojoties un vajagot tikai paciesties. Un tagad šai te komisijai mēs nododam savas pilnvaras un mēs sakām, ka gaidām palīdzību. Nedāms kunga, es uzskatu, ka tas nav pareizais ceļš. Komisija arī vakar nepies, nespēja pateikt, par ko tie papildus līdzekļi tiks izdotu. Tā runā par pārstruktūrēšanu, kas pēdējos gados ir nozīmējis tikai piensaimniecību samazināšanu. Tāpat arī komisija nav varējusi teikt, ka tā stiprinās ražotājus. Nē, tā grib tikai vairāk kompensēt eksportu. Un Runājot par eh, ražoša, ražotāju atbalstu eh, lielveikalos, arī tur komisija nevarēja piedāvāt risinājumi. Tāpēc mēs ļoti šaubāmies par to, ka komisija pat laban patiešām nopietni ķersies pie eh, krīzes risinājuma. Mēs viņai gribam dot pilnvaras, nezinot, ko, kā un kādā veidā tā darīs. Un vēl kāpēc mēs esam pret, tas ir ļoti būtisks punkts. Parlaments ir ilgi cīnījies par to, lai saņemtu tiesības tieši agrārajā jomā, un pirmais, ko mēs tagad darām, īsi pirms mums stājas spēkā Lisabonas līgums, ka mēs atsakāmies no šīm tiesībām. Tas ir sirreāli. Man kā jaunam deputātam tas liekas neparast, neparasta prakse. Mums ir jāizmanto savas tiesības, mums ir jādiskutē šeit uz vietas, un mums uh, ir jārīkojas parlamentam, jāņem groži savās rokās. Un jāvada diskusijas, un mēs nesam atbildību. Es ar to uh, rēķinos, bet mēs nevaram atdot atbildību. Mūsu pienākums kā parlamentāriešiem ir strādāt, un mēs gribam uh, piensaimniekus atbilstīt nopietni un ilgi. Činkuje panu. Činkuje. Paldies uh, par jūsu uzstāšanos. Tagad man ir uh, Desa kungs, lūdzu. Desa kungs. Zā. Vai jūs gribētu izteikties pār? Labi. Jā, vielen dank, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāja kungs, mīļie kolēģi, kolēģis. Steidzamības eh, kārta, eh, ko iesniedz komisija, protams, ka neatbilst visām vēlmēm, un tādā ziņā es varu piekrist ar iepriekšējiem referentam. Bet eh, noraidīt steidzamo apspriešanu, es domāju, ka ir absolūti nepareizi, jo piensaimnieki ārā gaida, lai mēs reaģētu. Tāpēc arī atbalstu steidzamo apspriešanu apspriešanu. Pēc tam procedūras laikā iesniedzot grozījumus, mēs varam uh, arī visu uzlabot. Un, uh, Tā kā kolēģis te teica, ka mēs atsakoties no tiesībām, nē, tā nav. Uh, mēs varam iesniegt grozījumus, un uh, komisijai būtu tās tiesības tikai divu gadu periodā, un pēc tam mēs varam atkal pieņemt jaunus lēmumus. Tāpēc es esmu par steidzamu apspriešanu. Bardzo dziękuję panu za wypowiedź. Paldies eh, par jūsu uzstāšanos, dāmas un kungi. Mums bija tātad viens uzstāšanās pretiesniegumu, eh, otra pār, trīs minūtes ierobežotais laiks, tagad balsosim. Nebija priekšlikuma personālajam balsojumam, tas nozīmē balsosim normāli. Kurš ir pār eh, steidzamo apspriešanu? Paldies. Kurš pret? Paldies. Kurš atturas? Paldies! Ar uh, ievērojumu vairākumu pieprasījums ir pieņemts. Uh, paldies jums! Tas nozīmē, ka uh, steidzamā apspriešana notiks, balsojums notiks ceturtdien. E, saskaņā ar iepriekšējo priekšlikumu grozījumu iesniedzami rītdien, līdz rītdienai trešdienai. Lūdzu ievērot šos termiņus. Debates notiks e, šovakar. Es gribētu vēl atgādināt, ka debates notiek šovakar un rīt līdz desmitiem varam iesniegt grozījumus. Nākamais darba kārtības punkts ir padomes un komisijas paziņojumi par klimata pārmaiņām un jaunatīstības valstīm saistībā ar ANO Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferenci. Tagad lūdzu uh, uh, vārdu vides, dot